parlamentā mēs dzīvojam demokrātijā, un demokrātijā nedrīkst tiesu apzīmēt par uh, marionešu tiesu. Paldies. Uh, Klārkungs, protams, vairs nav klāt, bet uh, viņš noteikti uzzinās, ko jūs teicāt. Padlaikungs, vai jūs esat gatavs? Bon, allez-y. Lūdzu. Hola, monsieur le... Dāmas un kungi, priekšsādātāja kungs. Es atvainojos, es piecelšos kājās. Esmu dziļi gandrīz, ka varu uzstāties šeit parlamentā, un tā ir daļa Eiropas uh, konstrukcijas, un uh, man tiešām esmu dziļi saviļņots par to, ka var uzstāties šodien šeit, un it īpaši tādēļ, ka var runāt par tik nozīmīgu jautājumu par vispārējā budžeta projektu 2011. gadam. 2011. gada izstrāde balstās uz jaunu procedūru, kurā parlamenta nozīme ir būtiski stiprināta, un mēs kopā aizsāksim šo Lisabonas līguma procedūru attiecībā uz 2011. gada budžetu. Un tādēļ tik ļoti nozīmīgi būt šeit šodien un uzstāties plenārsēdē. Atkārtināšu arī, ka šī sadarbība uh, Un diskusijas, kādas mums ir šīs jaunās procedūras ietveros Lisabons procesa um, kontekstā. Nosaka arī to, ka bija jau pirmie kontakti. Pirmais trilogs bija ļoti veiksmīgs, un tā ir laba zīme nākotnē. Tā tad padome apzinās uh, to, ka parlamentam ir žēl, ka nav šādas politiskas diskusijas izstrādājot uh, šo padoms nostāju, bet uh, darbs. Uh, Mm, Tik paveikts arī budžeta komitejā. Vēlos uzsvērt to, ka politiskās nostādnes, kuru ekofins noteica 16. martā, tās tika ievērots, un pirmais protokols par nacionālo parlamentu lomu tika arī ievērots. 12. augustā padome atbilstoši procedūrai to adaptēja. Budžeta procedūra 2011. gadam mums visiem ir eh, kas jauns ar jauniem noteikumiem, un ir skaidrs, ka mums ir jāizdara secinājumi par to arī nākotnē. Jā, protams, šis budžets ir izstrādāts balstoties uz noteiktiem principiem, respektējot 2007.13. gada finanšu perspektīvas, garantējot labu finanšu pārvaldību un arī atstāt ievēru pietiekams manevrēšanas iespējas, lai varētu padarīt dažādos uh, politiskās pamatnostādes Eiropas Savienībā ticams un izpildāms. Un bez tam izstrādājot šo budžetu, jāsaprot tas, ka tam ir ietvar. Ietvar arī, kas ir saistīta ar ļoti nu, tādu striktu budžeta veidošanu. Un tas, ka ar katru Eiropas Savienības valsti 2009. gads bija ļoti sarežģīts. Un šis striktums budžeta izveidai nozīmē, ka izstrādājot šo uh, budžetu 2011. gadam, tā arī, tādā izpratnē arī rīkojamies. Nu, tagad precīzāk par uh, atsevišķajām pozīcijām šim 2011. gadam un dažas izdevuma kategorijas, kuras man likās uh, nozīmīgas, lai par tām runātu šodien. Tātad. Uh, 142 miljārdi, miljārdi eiro saistībās, kas nozīmē 748 miljārdu samazinājums salīdzinot ar komisijas priekšsevi, un tagad maksājums saistības 3,6 miljārdi eiro salīdzinot ar to, ko piedāvāja komisija priekšlikumā, kas nozīmē samazinājums 2,8% apmērā. Šai kontekstā padome Ievēroju arī komisijas norādes par maksājumiem 2007. un 2013. gadā kohēzijas patiks ietvaros un arī neseno informāciju par uh, to, kā attīstās lielie projekti. Mēs redzam, ka daži uh, no tiem vienkārši piedzīvo tādu novēlošanos. Un atļaujot vēl pasvītrot to, ka pēc uh, padomas samazinājuma uh, kopējais apmērs pieauga maksājuma saistītās par 2,91% salīdzinot ar 2010. gadu, kas nozīmē aptuveni 1% plus, eh, salīdzinot ar šo mm, nulles izaugsmi, jeb eh, inflāciju, kas ir bijuši finanšu eh, daudzgad plānā mm, noteikti. Un vēl es vēlos vērst jūsu uzmanību uz metodoloģiju, kādu pieņēma padome, kas pilnībā atbilst pēdējām budžeta prognozēm saistību apjoms pieaug gan skaitļos, gan arī procentos. Es neizskatīšu izdevumu kategoriju pēc izdevumu kategorijas. Es vienkārši atgādināšu to, ka 1A izdevumu kategorijā mēs zinām, ka parlamentā jauniešu politika ir prioritāte un tas uh, bija visos parlamenta dokumentos uzsvērts, un mēs esam nedaudz zem tā komisijas priekšlikumā, bet šis budžets paliek ļoti skaidrs, un tas pieaug salīdzinot ar 2010. gadu. Tagad 1B izdevuma kategorija, visa summa kopumā, kas šajā budžetē ir fiksēta, ir veltīta un noteikti arī uh, Uh, samērojot uh, ar to, kā tā tiek iztērēta pat laban un kādi ir rezultāti. Varbūt atgādināšu vēl, ka ceturtās izdevuma kategorijas ietveros esam ļoti norūpējušies par to, lai Eiropas Savienības spēja uh, ātri un efektīvi sociāli, ekonomiski rēģināt starptautiskā līmenī ļoti nozīmīgi, un mēs apzināmies to, ka jaunas budžeta nepieciešamības varētu arī rasties uh, darba laikā. Un varbūt kā atgādināšu arī vēl piektajā šajā izdevuma kategorijām budžetā mēs neesam būtiski mainījuši parlamenta, Eiropas parlamenta prasības administratīviem izdevumiem, bet mums liekas, ka nozīmīgi ir, lai katra no mūsu institūcijām m, mm, dotu tādu pienesumu un, un censtos dot savu ieguldījumu, lai respektētu ceļakārti, kāda ir nosprausta mūsu visu darbām. Tātad noslēgumā es gribētu teikt vēl to, ka patiesi nozīmīgi ir tas, lai eh, jūs uzklausot šo eh, stāstu, saprast to, ka tas ir loģisks, un eh, tas ir tas, ko īpaši vēlējos jums likt pie sirds. Es zinu, ka Eiropas parlamentā bieži vien skatījums ir atšķirīgs, un atšķirīgs no pozīcijas, kāda ir pieņemta padomā, bet es domāju, ka Mums ir nepieciešams konsultatīvas un auglīgas konsultācijas ar parlamentu. Paldies arī komisijai par tās atbalstu procedūras īstenošanas laikā, un mēs izskaramies ar daudz skārlīgiem izaicinājumiem. Un noslēgumā es nevaru noslēgt eh, nepieminot eh, budžeta pārskatu, kāds ir eh, šī mēneša beigās plānots komisijā un 2011. gada budžetam un īpaši arī stratēģija Eiropa 2020 nepieciešams, lai tās būtu prioritātes nākotnē. Padoma un parlaments eh, no šī brīža sāks tādu padziļinātu izskatījumu par nākotnes Eiropas budžeta arhitektūru un finansējumu iespējām. Es gribu jums eh, apliecināt, ka Beļģijas prezidentūra rūpēsies par to, lai padomi būtisku uzmanību um, Uh, pievērst šai budžeta uh, pārskatu procedūrai, budžeta atskatai. Es uh, vēlreiz uzsveršu to, ka Beļģijas prezidentūra darīs visu, lai pārvarētu visus šķēršļus, kādi veidojas šī budžeta pieņemšanas procedūrā. Un um, mēģinās vest veiksmīgas sarunas saskaņā ar Lisabonas līgumu jauno procedūru, un es ceru, ka mēs varēsim parādīt, ka šī evolūcija procedūras uh, izpratnē ir bijusi veiksmīga. Uh, un uh, veltīsim visus spēkus, lai pēc iespējas vairāk pilsoņu gūtu labumu no šī budžeta. Tie ir nodokļu gan maksātāji, kuru, uh, no kuru um, vienasumiem ir atkarīgs mūsu budžets. Paldies! Thank you. Paldies! Un tagad komisijas vārdā Levandovska kungs, lūdzu. Mr. President, uh, with the... Priekšētāji kungs pēc padoms lasījumu mēs esam noslēguma fāzē, gan ir procedūra, bet tā nav tāda rutīnas procedūra, jo, kā jau runātājs teica, tās ir arī saskaņā ar jaunu Lisabonas procedūru. Pēdējā trialogā nekas, eh, neko daudz mums neizdevās vienoties, bet mēs vienojāmies par datumiem un modalitātēm komiteji. Un Tagad parlaments izsveik savu nostāju līdz 20. oktobrim, un komisija turpinās rūpīgi sekot visiem viedokļiem. Bet papildus budžetam, tas ir ļoti svarīgi, mums ir vesels pakete ar pielāgošanos Lisabonas līgumam, tādēļ ir tiešām nepieciešama labā griba abās pusēs, lai panāktu vienā, vienošanos. Jo par, tas, par ko mēs runājam šobrīd uz novembri, ir uh, vesela virkne ļoti grūtu jautājumu. Tas ir vairāk šautņains sarunu process, kas būs novembrī. Kā jau ministrs kungs teica, ir samazināti maksājumi par 3,6 miljārdiem eiro. Iepazīstinot ar budžeta projektu, mēs apzināmies, kādas ir, kādi ir ierobežojumi dalību valstīs un kam tādēļ mēs esam sagatavojuši budžetu par 4 miljārdiem zemāku nekā tas ir nospraust finanšu perspektīvā un mēs esam koncentrējuši visus pieaugumus pirmajā izdevuma kategorijā, kas ir labvēlīga izaugsmēji, darba vietu rašanai. Un tas varētu būt kā vietējās pretkrīzes pakaļ, tas ir 19,6%, kas ir pirmajā izdevuma kategorijā Tas ir diezgan. Un kohēzija jau ir ieskrējusies finanšu perspektīvu Vi, viducī. Un mums ir prieks arī, ka padomu nesamazina operatīvos izdevumus, bet mazina arī pirms pievienošanās programmas, kas varētu būt kā signāls jaunajām kandidātu valstīm neliels komentārs par administrāciju. Es būšu ļoti stingri šajā lietā un noteikti nebūšu visai populārs kolēģi acīs, bet es vēlos runāt par administratīvām atbalsta līnijām un galvenā supurs šeit ir ceturtā izdevuma kategorija, tas ir par pārvaldes programmām, un tas arī ir tiek runāts par dabas katastrofām, kas būs ļoti liels problēmas. Uh, Eiropas Savienībai. Mēs bijām pirmie, kas reaģēja uz katastrofu Pakistānā, sniedzot humanitāro un ārkārtas palīdzību. Šī procedūra tika uzsākta pagājušajā nedēļā, bet tam ir nepieciešama pārvaldība. Ir šādām administratīvām programmām samazināta, tika arī palielinājumi izmeklēšanas aģentūram, un šādas aģentūras pārskata septīto izpētes programmu, kas pieaug par vienu miljārdu. Un tas notiks 2011. gadā. Un noslēgumā es vēlos lūgt abas budžeta pilnvarotās iestādes ņemt vērā šīs bažas ko es esmu paudis, runājot par galīgo vienošanos, šo multidimensionālo vienošanos ne tikai attiecībā uz skaitļiem 2011. gadam. Un mēs no komisijas puses, kā vienmēr, esam gatavi rīkoties kā godīgs brokeris un vidutājs, lai konstruktīvā garā panāktu labu 2011. gada budžeta sagatavošanu. Thank you, Paldies, komisār kungs! Tagad uh, eh, Ježuševskas kundze. Trīs minūtes, lūdzu. Šanovni państwo, e, budžet na 2000... Dāmas un kungi, 2011. gada budžets ir ne tikai pirmais budžets, kas tiks ieviests Lisabonas līguma ietvaros, kā to jau uzsver iepriekšējā runātāja, bet tas būs arī pirmais budžets, kurš uh, nozīmēs arī jaunu politisko uh, ideju ieviešanu, ideju, kas izriet no e, Lisabonas līguma. Tas ir um, piektais um, budžets uh, šajā uh, perspektīvu periodā no 7. līdz 13. gadam mums vajadzētu salāgot uh, stiprās un vājās puses. Es augstu vērtēju Beļģijas prezidentūras teikto, bet mani satrauc fakts, ka septiņas dalībvalstis uh, balsoja pret pirmajā lasīmā padomē. Uh, dažkārt man šķiet, ka tad, kad finanšu ministri no dalību valstīm raugās uz savu nacionālo budžetu un redz, ka ieguldījums Eiropas Savienības budžetā uh, ir tāds, kāds tas ir, tad tās sāk domāt par to, kā to samazināt, nepadomājot par to, kas tad notiek ar šo te viņu ieguldījumu. Tātad viņi neapspriež nemaz eh, to, ka viņi varētu samazināt savu ieguldījumu Eiropas Savienības budžetā. Un man tiešām ir žēl, ka tas tā notiek. Es tiešām nožēloju, ka šīs diskusijas nenotiek padomē, tad, kad eh, notiek budžeta pozīcijas pieņemšana padomē. Un man ir arī žēl, ka uh, padome nepamato savu pozīciju tad, kad tā samazina līdzekļus dažādās budžeta izdevuma kategorijās. Es ceru, ka nākotnē mēs uh, uzzināsim, kāpēc tas notiek un uh, varēsim kaut ko uh, vairāk zināt. Mums ir arī šis te budžeta process, budžeta procedūra jāpadara detalizētāka. Uh, un mums ir jāpievēršas eh, dažādām budžeta pozīcijām un izdevumu kategorijām. Mēs nedrīkstam domāt tikai par procentiem un skaitļiem, bet par būtību, kas tad tiek upurēts. Eiropas parlamentam viena no prioritātēm, un tas nav nevienam pārsteigums, tā arī nav vienīgā prioritāte, bet tā ir jaunatne, mobilitāte un izglītība. Uh, kad eh, padome piedāvā zināmas samazinājumus par 25 miljoniem eiro galvenajā budžeta izdevuma kategorijā šai prioritātei, un šeit es atsaucos uz mūža izglītību, tad nenotiek dialogs. Bet es ceru, ka mēs atgriezīsimies pie nopietna dialoga nākamajā samierināšanās sēdē, jo mēs skaidri paudām savus prioritātes, un es ceru, ka tās tiks ņemtas vērā un es ceru, ka nebūs šeit budžeta samazinājumu. Tagad mēs gatavojamies mūsu lasījumam šeit parlamentā. Mēs esam jau diezgan tālu tikuši šajā procesā un ceram, ka varēsim eh, šī mēneša beigās pieņemt eh, mūsu pozīciju komitejā un oktobra plenārsesijā. Un es ceru, ka Mēs tagad Lisbāns lieguma ietvaros varēsim pieņemt labu budžetu, un es ceru, ka sadarbība ar padomi un komisiju būs konstruktīva. Paldies! Paldies, Tripelskons, trīs minūtes lūdzu. Herr Präsident, Herr Ratsvertreter. Priekšstādā kungs padoms pārstāv komisāra kungs Levandovski. Dārgie kolēģi un kolēģis. Es, protams, apzinos, kā visiem, Eiropas pilsoņiem un pilsonēm, un cerams, ka arī politiķiem, ka mēs atrodamies brīdī, kad budžeta politikā jābūt ļoti nopietnai, un ka mēs nevaram ignorēt šo sarežģīto situāciju, kāda ir dalība valstīs, un, protams, ka ir jāstrīdās arī par sabalansētiem budžetiem. Bet tas ir arī jautājums par paudžu taisnīgumu un par iespēju nākošo gadu un gadu desmit laikā uh, veidot politikas visādi citādi, būsim spiesti visu, visus mūsu līdzekļus izlietot, lai nomaksātu procentus, nevis eh, īstenot politikas. Un, protams, ka Eiropas Savienība neatrodas kaut kur ārpus konteksta, ārpus situācijas um, dalībvalstīs. Bet gribu vienkārši norādīt uz to, kādēļ neesam identiskā policijā, pozīcijā. Eiropas Savienība neuzņēmās uh, parādus, jo tas nav paredzēts mūsu darbībā. Uh, Un Eiropas Savienība, un tas arī e, to gribēja dalība valstis, ar Lisabonas līgumu ir saņēmusi jaunas uzdevumus, kurus ir jāīsteno energopolitikā, ārpolitikā un citās jomās. Un, protams, ka mums ir jābūt tādā situācijā, lai mēs varētu šos jaunos uzdevumus, kurus paredz līgums, arī varētu attiecīgi īstenot. Esmu uh, referenta uh, parlamenta budžetam un citu institūciju budžetam. Man ir jāsaka, ka laba sabalansētība starp jaunajiem uzdevumiem un izdevumiem un atbildīgu budžeta politiku un taupības politiku vēl nav atrasta. Padome visas jaunās darba, dalība, darba vietas administrācijā ir noraidījis, bet ne padomei un uh, parlamentam. Bet visiem citiem, īpaši mazākām institūcijām, piemēram, datu aizsardzībai, uh, Uh, revizijas palātai, kopienu tiesai. Es domāju, ka tas nav īsti godīgi, jo īpaši mazās institūcijas kā datu aizsardzības uh, institūcija, mēs gribam, lai tā strādātu un viņiem jādod iespēja strādāt. Un ja mēs gribam kārtīgu kontroli revīzijas palātā, tad darbiniekiem jābūt spējīgiem ceļot, kontrolēt un viņiem ir nepieciešams nedaudz uh, lielāks personāla apjoms. Un es domāju, ka šī pareizā sabalansētība ir nozīmīgs politisks uzdevums un arī būtisks politisks vēstījums dalībvalstīm un mūsu pilsoņiem pilsonēm. Nesmu pārliecināta arī par sakojošo, par izmaksām paplašināšanās procesam. Padome samazināja līdzekļus, bet nemainīja iestājas datumu. Tādēļ jautājums, kā tas notiks, vai nākošā problēma algas paaugstināšana 1,87%. Jā, tā ir tā, ka uh, tieslēmums vēl nav pieejams, un ja budžetu vēlamies veidot atbilstoši, tad vismaz uh, vajadzētu mums būt sagatavotiem. Tātad no zaļo viedokļa redzu, ka iespējas ir uh, ie, sa, uh, taupīšanai ir, piemēram, uh, kodolsintēzes uh, uh, pilotprojektam un citiem. Paldies! Tagad Hauks kundze, trīs minūtes. Priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, padoms priekšsādātāja kungs, dārgie kolēģi un kolēģis. Mūsu abas referentes jau uh, deva vērtējumu padoms. Uh, projektam, un tagad komitejas vārdā runāšu. Esmu pārliecināta, ka Beļģijas prezidentūra savu darbu veiks cik vien labi iespējams, bet tā varēs strādāt tik labi iespējams, tik labi, cik padome to pieļaus. Un šeit jākonstatē, ka rezultāts ir slikts, jo padomi, kā vienmēr, es nevaru atcerēties, ka kādreiz būtu bijis savādāk. Komisijas priekšlikumā vienkārši ir svītrojumi un īsinājumi gan saistībās, eh, saistībā apropriācijās, gan maksājuma apropriācijās. Un tas, un tas arī eh, ir, kā parasti, skar dažādas eh, pozīcijas un rubrikas. Uh, nav skatījusies padomu, kur tas varētu būt saprātīgi un kur nē. 780 miljonu mazāk saistība apropriācijās un 3,6 miljārdi mazāk maksājuma apropriācijās. Tāds ir rezultāts. Ja tad mēs paraugamies uz to, ko tad tas skar īpaši, tad mēs redzam, ka tie atkal ir, ka tās atkal ir decentralizētās aģentūras. Mēs esam kopā tās radījuši parlaments un padome kopā bija iesaistīti šajā procedūrā. Visādi citādi aģentūra nebūtu. Un ja mēs tagad eh, nedodam līdzekļus, eh, kas eh, ļautu tām tieši to darbu veikt, kurus mēs viņiem deleģējām, tad vajadzētu tās vienkārši slēgt, jo tad jebkurš eiro viņu virzienā ir naudas uh, izšķērdēšana. Un tas ir uh, sakāms arī par izpildu aģentūrām. Komisārkungs jau uz to norādīja. Izpildu aģentūras, kuras uh, veido daudzgadu un īsteno daudzgadu programmas, ja mēs tām nedodam naudu, tad programmas nu, iznīkst. Nu, bet vai tad mēs to gribam? Uh, Padomu runā par to, ka Eiropai vairāk jācenšas, lai būtu konkurētspējīgāka vai par tādu kļūtu. Budžeta procedūrā tieši tās daļas budžetā tiek saīsnāts, kas garantētu izaugsmi un konkurētspēju, proti kat, izdevuma kategorija 1A. Un līdzīgi ir arī struktūra politikas sadaļas tur, kur šeit tad tiešām iet runa par līdzekļu līdzekļiem reģioniem mīnus viens biljards ir rezultāts. Bet nu, tas viss nav loģiski un nemaz nav arī saprātīgi. Mēs gribētu, lai politiski atbildīgie saturiski vērtētu uh, mūsu budžetu, saturiski, lai Eiropa un tās pievienotā vērtība visiem pilsoņiem un pilsonēm, lai tas tiktu paturēts gan prātā, gan arī eh, darba veicot. Jo tad, tad mūsos jūs atradīsiet uh, tādus krietnus sarunu partners. Paldies! And... Paldies! Un uh, tagad padomēji noslēguma vārdiem laiks. Merci, euh, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, tikai lai uh, atbildētu uz dažiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Sākumā attiecībā uz to faktu, ka nebija šīs iespējas diskutēt par uh, visām budžeta uh, pozīcijām, kā uh, padom to piedāvāja, es domāju, ka diskusijas notiks un tām vajadzētu notikt un ka mums uh, būs šīs diskusijas un diskutēsim arī par prior prioritātēm, jo šis 2011. gada budžets ir prioritāts, bet, nu, jā, patiesi. Tā vienošanās nebija uh, viegli atrodama padomē, tas nu tā ir, un es domāju, ka tas ir skaidri jāpasaka, šis budžets padomas līmenī tika balsots, un balsojums nebija nebūtu skaidrs, un viss tas uh, izriet no tās budžeta um, situācijas, uh, kāda ir katrā dalība valstī, šī ekonomiskā situācija, kas ir ļoti sarežģīta. Un es gribētu atgādināt arī to, ka neskatoties uz šo sarežģīto kontekstu un neskatoties uz šīm grūtībām, ar kurām saskaramies katrā dalība valstī, Eiropas budžets uh, salīdzinot ar 2010. gada budžetu ir pat pieaudzis. 2,91% eh, eh, ir šis pieaugums. Un, protams, ka daudz gribētu, lai tas tā, tā būs, kāds būtu lielāks, bet tas ir būtisks pieaugums salīdzinot ar 2010. gadu. Haugas konce pasvītroja to, ka mm, budžets vien, šīs 1B izdevuma kategorijas līdzekļu apjoms salīdzinot ar 2010. gadu pieaug pa 14%, nu, kas nozīmē, ka padome ir ļoti labi atzinusi šīs 1B Uh, nozīmīgumu un pieaugums par 14%. Nu, patiesi, es domāju, ka šeit nu, ir uh, tāds apziņas uh, pierādījums. Varbūt, ka nu, tas nav pietiekami skaidrots vai, vai, vai redzēts. Uh, Un vēl par 2011. gada budžetu runājot, jāsaka, ka mm, uzstājoties šeit, es gribēju uh, īpaši pasvītrot uh, parlamenta darbu, un jūs uh, savukārt arī citējāt vienu izdevumu kategoriju 1A, kur uh, parlaments vēlētos vairāk atbalstīt, un es gribētu manā uzstāšanās reizē šeit pasvītrot to, ka padomu ļoti uzmanīgi ir izskatījusi šo dokumentu un gribēja parādīt, ka padomas darba laikā ir bijusi šī griba būt atklātiem diskusijām. Īpaši par jauniešiem runājot, protams, ka esam atvērti attiecībā uz šo diskusiju. Jo parlaments to ļoti skaidri ir definējis kā vienu no prioritātēm. Un, protams, ka gribētu atgādināt arī, ka piektajā izdevuma kategorijā un institūciju sadaļā kā tādā, jā, patiesi visas institūcijas tām jāizteno centieni, un tas ir redzams arī padoms budžetā, mēs nesam uh, parlamenta budžeta līdzekļus īstenāšu kā tādas, bet es domāju, ka ir nozīmīgi, lai katra institūcija taupītu un šādā veidā, ka mēs parādam to, ka mēs visi uh, pēc šiem sarežģītajiem uh, budžeta izpratnē gadiem esam gatavi to darīt. Un noslēgumā tās šaubas, uh, gribu kliedēt, ka nebūs tikšanās, būs tikšanās nākošo nedēļu laikā, ceru, ka tās būs auglīgas Ceru, ka tās būs pietiekami auglīgas, lai eh, rastu risinājumu 2011. gada budžetam un atgādināšu tikai to, ka tas nebūs vienkārši budžets, jo mums ir šī ehm, jaunā procedūra, jo ir visas šīs jaunās politikas, kuras jāizno, jūs to pasvītrojāt, un arī tādēļ, ka nedrīkstam aizmirst to, kāda ir finanšu budžeta situācija katrā no mūsu dalību valstīm un mūsu budžeta mērķi kādi ir, kādi ir mums katram jāsasniedz. Bet es ceru, ka apzinoties visu to, cik tas ir sarežģīti un visas mūsu bažas un rūpes, ka mēs kopā varēsim tādu uh, akceptējumu budžetu 2011. gadam izstrādāt un ka mēs varēsim parādīt kopā, ka šī jaunā Lisabons procedūra varētu uh, veiksmīgi šajā pirmajā reizē noslēpties ar budžetu, kas būtu pieņemts 2011. gadam. Paldies! Liels paldies visiem, un šīs darbkārtības punkts ir noslēgts. Tagad, kolēģi, jautājumu laiks ar komisiju, un jau atkal visiem atvainojas par to, ka esam iekavējuši mūsu darbkārtību, bet eh, pusdeviņo.